pulkstenis deviņi mazliet pāri, un esmu pārliecināti, ka referenti un nereferenti zina šīs tēmas būtību. To sagatavoja komisija 2012. gada jūnijā. No, eh, procedurāla jautājuma situācija ir mazliet sarežģītāka, jo mums ir beidzot jāpanāk savietojamība ar gozēs ziņojumu divpakas jautājumā, bet komisija nepiedāvā aktualizēt priekšlikumu. Doma ir, ka kādas izmaiņas, kādi grozījumi varētu um, rasties pieņemšanas procesā padomē. Un, uh, Eh, komisija grib dzirdēt mūsu sakāmo. Kas attiec uz mums, tā ir eh, piekrišanas procedūra, mēs varam patikt tikai jā vai nē, bet arī, protams, mēs varam atsevišķas lietas norādīt un atzīmēt, kā tad mēs, kāda būs mūsu nostāja, un to varētu pieņemt zināšanai komisiju un padomu. Un tagad es došu vārdu atzinu sagatavoju Danutai Hubnerei. Paldies, Šāron, tik tiešām, kā eh, tu sacīji, ir eh, šī. Uh, pamata situācija. Un mums bija tāda situācija, ka par finansu palīdzības sniegšanu dalībvalstīm ārpus eirozonas, bet kuras saskars ar grūtībām ar pieju āriem finansējumu, un tās bija Latvija, Rumānija, Ungārija. No tām valstīm, kuras izmantoja šo palīdzību, un eirozonā mums bija pra, papildu pasākumi krīzes ziņā un mēs uh, tā kā ne eiro valstu sakarā nebija praktiski nekā par papildu instrumentiem runājot. Visbeidzot, komisija piedāvāja zināmas korekcijas esošajam regulējumam, lai vienkārši varētu um, ņemt vērā esošo mainīgo situāciju, tāpēc arī tiek sagatavoti šie grozījumi un regulāri Tās aktualizācija ir ņemot vērā finanšu krīzes radīto situāciju un ievieš arī jaunus instrumentus aizdevumu un kredītlīniju ziņā šīm valstīm. Runājot par procedūru ļoti īsti, tā kā tā ir piekrišanas procedūra, mums ir divas pamatā iespējas šobrīd mēs varam sagatavot pašiniciatīvu ziņojumu, kurā mēs kā komiteja un parlaments sniedzam savas idejas par to, kāds ir mūsu redzējums un formulējam to, ko mēs sagaidām no padomas no dalību valstīm un arī turpmākas korekcijas komisijas priekšlikumam, vai arī, ja nekāda niša nav paredzēta pašiniciatīvas ziņojumam, tad mēs um, varam to darīt ar komitejas rezolūciju vai pat ar vēstuli, bet tomēr es ceru, ka mēs būsim starp pašiniciatīvas ziņojumu un rezolūciju. Tālāk par laika sadalījumiem runājot, es eh, gribētu cerēt, eh, ka vēlākais janvāra vidū ziņojuma projekts varētu tikt eh, iesniegts ekon komitejā, lai tas tiktu balsots plenārsēdē ap aprīlī. Šeit mūsu izaicinājumi ir tādi, ka vajadzētu skatīt, ko pievienot no Žanpaul Gozes eh, ziņojuma šai regulai, bet es gribētu ekonu komiteju piedāvāt ieviest arī kādus uh, papildus jautājums. Mēs tikāmies ar kolēģiem no komisijas, kuri ir iepazinušies ar gozes ziņojumu, apzinās izmaiņas un arī norāda, ka varētu aktualizēt esošo regulu, ņemot vērā visas novitātes, ko ir ieviesis parlaments ar gozes ziņojumu. Tomēr Mēs ceram arī, ka viņi ņems vērā tos jaunos punktus, kas izrietēs no sadarbības starp manu un ēnu referentiem. Runājot par Gozesa ziņojumu, mēs uzskatām par svarīgu to, lai būtu vienlīdzīgi noteikumi eiro un ārpus eiro valstīm, lai būtu korekcijas attiecībā uz makroekonomisko korekciju programmu, jo patiesībā tā nomainīs vairākus uzraudzības soļus, kas ir ļoti nozīmīgi, un mēs sagaidām arī korekcijas saistībā ar pastiprināto uzraudzību dalību valstīm, kuras saņem eh, palīdzību, kā arī par eh, caurskatāmību runājot un atbildību runājot un ekon komitejas lomu visā procesā un tajā, kā komisija informēs un prezentēs visus procedūras elementus. Tāpēc mēs sagaidām, ka visi šie jautājumi tiek ņemti vērā. Tāpat arī daudz sīkāki jautājumi, kas attiec uz visu procesā un ko parlaments pievieno ar gozēsa ziņojumu palīdzību. Tāpat arī ir daži jautājumi, kurus es gribētu E, iekļaut savā nostājā šī ziņojuma sakarā saistībā ar definīcijām, ar neskaidrībām, atsevišķiem elementiem, tīpaši runājot par pārēju no starp dažādiem instrumentiem un arī nosacījumiem, kur varbūt ir nepieciešams pārdomas pār dalību valstīm ārpus eirozonas lai pieprasītu atļauju no komisijas, runājot par SVF aizdevumiem, kas eh, neatiec uz eirozonu, tāpat arī citiem jautājumiem - proporcionalitāte, subsidioritāte. Un viens būtisks jautājums, es zinu, ka mēs to nevaram nekādi mainīt, bet mums vajadzētu sākt prezentēt to kā jautājumu, kas ir iespēja veidot ārpus eirozonas valstīm fiskālo kādu atbalstu, iekļaujot to vienotajā uzraudzības sistēmā, it īpaši ņemot vērā to, kā ārpus eirozonas valstis kuras piedalītos vai kuras nepiedalītos SSM mehānismā atšķirīgi no Eirozonas valstīm. Tām nav šo atbalsta pasākumu un e, vajadzētu domāt par kādiem atbalstiem šeit potenciāli tuvā, un tuvākajā nākotnē šo jautājumu skatīt. Problēma ir tā, ka ir ierobežot finansiālās palīdzības līmenis, kas ir balstīts uz Eiropas Savienības eh, budžetu, un šeit varētu būt runa par 15, 16, 50, 60 miljārdiem savukārt. Banka kapitalizācija varētu būt vajadzīgs eh, vairāk kapitāla, bet tā kā ESM nolīgums ir eh, jāpieņem, tas dotu iespēju ārpus Eirozonas valstīm sniegt caudevumu un piedalīties šeit. Un mēs varētu arī meklēt citas opcijas, piemēram, veidot jaunu fondu ar valdību nolīgumu palīdzību. Un, un vēl citas iespējas, kas ir iekļauts ziņotā. Mums jau bija pirmā referentu sanāksme Un es domāju, ka janvārī mēs to sag sagatavosim tik tā, lai tas varētu ritēt e, raiti un paralēli Gozes ziņojumam. Paldies! Okay, thank you very much. Uh, I'll now come to the shadows. So... Paldies! Došu vārdēnu referentiem sādi vispirms. Paldies! Pirmkārt. Well, I think, uh, we can have an, uh, an... Es eh, pirmkārt gribētu atbaldīt referents priekšlikumu, sagatavot eh, iniciatīvas ziņojumu vai vismaz rezolūciju. Un pēc sākotnējām diskusijām gribu teikt, ka mana nostāja eh, atbilst referents nostājai, un domāju, ka pašreizējā finanšu ekonomiskās krīzes kontekstā ārpus Eirozonas valstīm tagad eh, var tikt piešķirt vairāki finanšu instrumenti, un, manuprāt, tas būtu nopietnas solis uz priekšu, runājot par finanšu palīdzību, kas būtu pieejama ārpus Eirozonas valstīm. Runājot par eh, palīdzības līmeni, ko pieminēja referente, domāju, ka kopīgi 50 miljārdi eiro eh, paliek šeit, bet gribētu arī pieskarties jautājumam, ka tā kā mēs gribam saska saskaņot un vienādot nosacījumus piekļuvē finanšu palīdzībai, vienādus nosacījumus kā Eirozonai, tad vismaz mēs varētu izmantot to pašu kredītu līniju. Protams, tas ir politisks jautājums, bet tomēr gribētu aicināt skatīt iespējas un meklēt risinājumus, vai tas tomēr nebūtu izdarāms. Un gribu arī zināt, kādi būs pieņemami e, grafiki, un pēc tam atkarībā no tā, vai mums ir iniciatīvas ziņams vai rezolūcija. Un arī tomēr beigās domāju, ka mums būs sagatavots labs ziņojums. Paldies, Olle Šmits no Aldes. Thanks. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Danutai Hubnerei. Mums jau bija pirmā tikšanās par šo jautājumu, un es eh, daudz ko varēju gūt no šīs sanāksmes. Un, manuprāt, ir ļoti labi, ka mēs šo regulu pārskatām. Man ir prieks, ka Danuta ir e, paudus to, ka mums ir jāsaskaņo viedoklis. Tad, kad mēs runājam par neirozonas dalību valstīm un ekonomisko atbalstu šīm valstīm. Un, manuprāt, ir svarīgi mm, to visu izdarīt. Es, protams, esmu ļoti par to, lai mana valsts arī iestātos Eirozonā, proti Zviedrija, bet uh, šajā ekonomiski nemierīgajā laikā man liekas, ka valdība manā valstī neskapēc iedomājas, ka Zviedrija ir kāda absolūti pasargāta, izolēta sāla Eiropā un pasaulē, un ka to nekāda neskars tas, kas notiek pārējā rietuma Eiropā, bet 90. gadu pieredze gal galā pierādīja, ka neviens jau nav pasargāts no finansiāliem satricinājumiem. Un galvenais ir stiprināt koordināciju un eh, atspoguļot eh, to, kas notiek ar citiem ziņojumiem šajā komitejā. Mums tas ir jādara. Mums ir jāizstrādā eh, mūsdienīgi instrumenti arī pietiekami elastīgi. Un mums ir jāuzlabo uh, atklātība, uh, atbildība un kontrole no parlamenta puses. Tāpēc šī, šo divu jauno kredītu līniju ieviešanu es atbalstu un arī šī parlamenta lomas pastiprināšanu, kā arī Eiropas uzraudzības iestāžu un ECB eh, lomas stiprināšanu visā šajā sistēmā. Uh, Iespējams, ka te kaut kā nedaudz tomēr pietrūkst eh, regulas priekšlikums eh, paredz parlamentam budžeta eh, tātad uzraudzības vai pārskata lomu, komisija aizņemsies naudu kapitāla tirgu, un tad uh, Eiropas budžets e, nodrošinās e, garantiju, tātad e, tas būs nodrošinājums, bet parlamentam nebūs nekādas teikšanas par kredītu izmaksu dalībvalstīm. Un, ja gadījumā būs problēmas ar kredītā apmaksu, tad Eiropas Savienības budžetam būs jās, jāmaksā attiecīgie zaudējumi kas palielinās ES budžetu, un līdz ar to palielināsies dalībvalsts, būs jāpalielina dalībvalsts iemaksas budžetā. Nu, par to gan vajadzētu padomāt. Jo uz šiem diviem jautājumiem ir jāatbild. Vispirms, eh, cik lielā mērā pāle, eh, parlaments eh, spēs lemt par reālo kredītu piešķiršanu un izmaksām? Un otrkārt, e, kādas sēkas e, tas radīs dalībvalstu budžetam vienā vai otrā situācijā. Tā kā šeit ir nepieciešams e, viedoklis, es te tiešām gribētu arī kādas labas atbildes dzirdēt. Bet visādi citādi es piekrītu referentē, un es domāju, ka ka pateicoties Danutai Hubnerē mēs esam labās rokās. Liels paldies, Sven, vai tu zaļo vārdā vēlies izteikties? Svenskī Kalts. E, man jāatvainojas, mūsu ēna referente Eva Žalī e, bija ļoti aktīvi iesaistījusies Tad, kad mēs strādājam ar krīzi, kad eh, vajadzēja palīdzēt Islandē krīzes atrisināšanai, un īsnībā šeit var redzēt zināmas līdzības, nestoties to, ka Islanda atrodas ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, ka mēs varam mācīties no eh, pieredzi, ko viņa šeit guva. Un paldies Dānutai par to, ka jau ir organizēts divas ēnu referentu tikšanās, un mēs tiešām ceram, ka tā arī mēs sadarbības garā turpināsim. Mēs arī saprotam vēlmi iekļaut un uzskaitīt visus tos uh, labumus, ko jau esam guvuši, tā teikt, no Polgozēsa ziņojuma, tātad visas tās labās lietas. Un tad, kad mēs runājam par demokrātisko uzraudzību un to, ka ir jānodrošina sociālais taisnīgums, nosakot priekšnoteikums attiecīgo programmu ieviešanai. Un, mūsuprāt, tie ir ļoti svarīgi viedokļi. Ir tā godīgi jāpaskatās uz situāciju, kāda ir valstīs Austrum Eiropā, kuras ir saņēmušas kaut kādu daļu no šiem līdzekļiem. Dažas valstis tiek uzlūkotas kā labi skolnieki Eiro krīzes skolā. Uh, kamēr mēs aizmirstam cilvēku ciešanas, kuras eh, nāk līdzi makroekonomiskās situācijas stabilizācijai. Daudz cilvēkiem ir nācies pamest savas mājas, pa, palielinājies ir bezdarbs un nabadzība. Un tieši tādēļ ir svarīgi ir godīgi paskatīties uz situāciju attiecīgajās valstīs, kā arī uz sociālo ietekmi, kāda bija šīm programmām. Uh, ārpus ekonomiskās analīzes šo programmu ieviešanai. Un tad mēs arī domājam, ka ir svarīgi padomāt eh, par procedurāliem aspektiem šajā ziņojumā, jo, kā jūs priekšsēdētājs kundze teicāt, tas balda, balstās uz 352. pantu un mūsu procedūra paredz, ka mums ir e, ziņojums, lai mums būtu patiesa ietekme par to, ko dara padomu komisija. Un mums tagad jautājums ir atklāts. Kā tiks nodrošināts tas, kā viņi tiešām ņems vērā mūsu vēlmes un varbūt būtu uh, liederīgi dot viņiem iespēju izteikties, kā tad viņi to visu ņems vērā. Un mēs arī domājam, ka mums vajadzētu uh, pārskatīt savas iekšējās procedūras par to, kā mēs to visu darām. Ja mēs paskatāmies uz situāciju, tad mēs redzēsim, ka priekšlikumu, kas balstās 352. pantu, ir daudz vairāk. Un principā, e, jo grūtāk būs mainīt līgumu, jo vairāk mēs e, saņemsim dažādas jautājumas, kas būs jāpārskat 352. panta sakarā, un jo grūtāk mums būs aizstāvēt savas pozīcijas. Un e, runājot par kopējo banku uzraudzību un tātad finansiālo atbalstu un palīdzību, mums ir jāsaprot, ka faktiski tie paši finanšu pamatmehānismi, ko mēs izmantojam krīzes laikā, lai stabilizētu valdības, principā varētu izmantot arī tādēļ, lai izmantotu tiešai rekapitalizācijai banku sistēmā. Es saprotu, ka juridiski nav tam nekādu šķēršļu, un tāpēc varētu padomāt, eh, kā izmantot to pieredzi, kuru mēs esam iegūši, realizējot attiecīgās programmas un izveidojot tādu vienotu atbalsta pieeju. Kas attiec uz parlamentu, demokrātiskā kontrola pār to, kas notiek eh, attiecīgajās programmu valstīs, mums tā ir galvenā rūpe. Mēs šeit to esam eh, debatējuši, vispirms Gozes ziņojumā. Mēs zinām, ka Ekon ir ļoti pārslogots ar dažādām lietām, un tāpēc varbūt nevienmēr esam vienādu uzmanību pievēršuši tam, kas ir noticis, teiksim, Rumānijā, Latvijā. Mums ir dažas delegācijas, eh, kas ir strādājušas, bet mēs varbūt tā Eiropas daļai neesam pievērši tādu pašu uzmanību, kā vajadzētu, jo tiešām eiro krīzes eh, tiešā ietekme uz šīm valstīm kombinācijā ar vietējiem faktoriem ir īpašas uzmanības vērti, un tāpēc šāds šis ziņojums varbūt varētu apsvērt tieši to, ko mēs komitejā varētu darīt e, tieši šo jautājumu sakarā. Nu, tik tālu paldies e, referentē par lielisko sadarbību. Paldies. Necēru pārstāvi, ko pārstāvis neredzu. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Mums ir komisijas pārstāvis šeit, vai vēlaties teikt pāris vārdu? Paldies! Pavisam īsi. Runājot par šo regulu, mums ir vairāki mērķi - uzlabot eh, drošības tīklu ne eiro dalību valstīm, mm, mm, tekstu modernizējot un integrējot progresu, ko esam jau izmantojuši, eh, piemēram, ugunsmūrs un citas lietas. Tālāk eh, programmu integrēšanu, kā tas tālāk minēts tekstā, un arī vienkāršot birokrātiju, kas eh, ir eh, saistīta ar eh, šo te atbalstu līdzekļu iegūšanu. Šis priekšlikums ir pieņemts jūlijā. Pirms jūs strādājat pie gozes ziņojuma, tā kā komisijas vārdā varu apstiprināt, ka mēs esam apņēmības pilni nodrošināt ka grozījumi, ko parlaments izdarīs Gozes ziņojumā, tiktu iekļaut arī šajā te teksta projektā, eh, un pieņemot, ka eh, divpaka tiks pieņemta, tas mums ir ļoti svarīgs elements. Eh, cik tā tas attiec uz rekapitalizāciju, man jāuzsver, kā minēja arī jūsu referente. Mums būs zināmas problēmas izmantot tiešās eh, rekapili, rekapitalizācijas eh, principus eh, visur, bet te mums nebūs tik daudz juridiskas, bet gan drīzāk, kā, drīzāk finansiālas problēmas, jo investīcija, kapitāla investīcijās var radīt problēmas. Es esmu atbildīgs par ESM instrumentu un, un tā pakļaušana smagam kredisk riskam nav vēlama, jo tas var radīt sekas eh, no kredītreitinga aģentūra puses to vērtējumā. jo pats Eiropas Savienības budžets var, tiks, var tiek pakļauts uh, riskam no kredītreitinga aģentūra puses un, un un tas uh, liek mums turēties tomēr pie tādiem pieticīgāk, pieticīgākiem piešķīrumiem vai aploksnēm. Mēs esam gatavi izpētīt visas iespējas ar jūsu referenti. SM ietvaros ir viens instruments, kas šeit varbūt nav atspoguļots, tas ir aizdevums banku rekapitalizācijai, un to uh, var izmantot bez programmas. No riska viedokļa tas ir mazāk riskanti, mums bija tikšanās ar jūsu referentiem, un esam gatavi turpināt šo labo uh, sadarbību un strādāt ar jūsu mm, komiteju, ņemot vērā, ka abi teksti ir cieši saistīti, un mēs vēlamies šo ciešo sadarbību turpināt. Um, thank... yes, Sven, by all means. Paldies, jā, lūdzu, Sven. Jā, ja mums būtu laiks, es Eh, man tas likās interesanti, ko jūs sacījāt. Divi īsi jautājumi. Pirms, kas notiek ar ESM? Tātad pastāv eh, tāds tendence atdalīt abus riskus no juridiskā viedokļa. Tā kā tas varētu būt interesanti, ja jūs veidojat divas atsevišķas vienības jūs eh, varētu kaut kā pārspēlēt šo riskantāko aizdevumu daļu otrai vienībai, bet es nezinu, kāpēc gan eh, to neizmantot. Es saprotu, ka politiski varbūt tas visiem nav pieņemams. Bet, eh, ja mums ir kopējs banku uzraugs, tad ir jābūt kopējam šim palīdzības vai atbalsta mehānismam. Uh, Man rada bažas tas, ka beigās nebūs atbilstoši apstākļi, lai visi varētu vienādi piedalīties. Kādas ir alternatīvas jūsuprāt, un vai jūs varat paredzēt, vai jūs paredzēt juridisku atdalīšanu? Un es labprāt gribētu zināt, ko jūs domājāt ar teikumu Jūs ņemsiet mūsu darbu vērā, ja tiks pieņemta divpaka. Nu, uh, tas ir diezgan neparasti izvirzīt tādu priekšnoteikumu. Tad man jāuzdod savu jautājumu. Vai mēs tad varam radīt visus priekšnoteikumu priekšnoteikumus? Jūs tagad norādījāt, ka parlaments izmanto līdzīgas metodas, bet uh, runājot par sadarbības garu, eh, tad eh, kas tad īsti palīdzētu likumdošanas procesam? Eh, jā, nu es atvainojos, acīm redzot, tā bija nesaprašanās. Mēs daudz esam strādājuši pie divpakas, un mēs būtu ļoti vīlušies, ja šis darbs aizietu nepūtībā. Tā kā, nu, ne tā, tas tieši tā varbūt būtu jāsaprot tas, ko es gribēju teikt. Uh, Komisija, protams, eh, būs eh, uz spēcīgākām pozīcijām, lai varētu aizstāvēt parlamenta viedokli un atbalstīt to arī sarunās ar padomi, ja tas būtu, tā teikt, juridiski pamatotāks. Runājot par tīri tehniskāku jautājumu, ko jūs uzdevāt. Un nekādā veidā arī e, neskrienot notikumiem pa priekšu, mēs atbalstīsim jūsu uh, grozījumu priekšlikums tekstā, tātad Gīgolda kungs to es gribēju jums paskaidrot. Bet mēs pētīsim šo juridiskās, uh, nu, uh, juridiskā nošķīruma iespēju, piemēram, radot SPV. Mēs neesam atraduši veidu, kādā to izdarīt lai negatīvi neietekmētu uh, kreditēšanas kapacitāti. Bet tas ir tehniski diezgan sarežģīti. Kredīt reitinga aģentūras uh, sniedz savu vērtējumu par kapitāla investīcijām uh, tuvu uh, vienam, un uh, tas var radīt, tas var, spē, tas var uh, nostrādāt kā negatīva svīra, ja mēs veic, veic, veiksim šo nošķīrumu. Nu, nav mums pagaidām nekāds buru noiņas, kas atļautu mums atrisināt eh, visas problēmas. Jūs tātad eh, atkal pacēlāt šo te jautājumu par atbalsta iespēju izmantošanu valstis, kuras līdzdarboties eh, VUM un eh, tuvākajos gados ir paredzēts eh, veidot šo te noregulējuma fondu neiro valstīm. Mēs pētīsim virkni iespēju, piemēram, kopā ar ESM kredītlīniju un šī te fonda kredītlīniju, kaut kādu kombināciju, bet ir arī citi priekšlikumi, jo mēs vēl atrodamies mūsu ceļa sākumā. Paldies! Okay, in that case I will go back to the... Mm, jā, paldies, un tagad došu vēlreiz vārdu Danatai. Jā, liels paldies, saka referente. Es ceru, ka beigās šis ziņojums būs tiešām tāds bagātīgs. Šis tiešām ir brīdis, kad mēs varam būt radoši un varbūt varam eh, iedvesmot citas institūcijas nākotnē. Varbūt ir konkrēta risinājuma atrašana, ko ievies sistēmā, tas varbūt notiks svarīgi. Tālāk runāt par banku rekapitalizāciju un atbalsta izmantošanu. Es saprotu, ka tas tiks, or, šie fondi tiks organizēti nacionālā līmenī, bet kas attiec uz banku rekapitalizāciju. Uh, tad šis jautājums joprojām paliek ļoti svarīgs. Mēs joprojām sastopamies ar riskiem banku sektorā. Īpaši eh, tas notiks pēc vienotā uzraudzības mehānisma ieviešanas eh, bankām, kas funkcionē ar eh, dažādām filiālēm, kas ir sazarotas, un arī ņemot vērā to, ka būs divas banku kategorijas, viens, kuras uzraudzīs ECB ar pagaidām un cerams eh, uz mūžiem vislabāko reputāciju Eiropas Savienībā, un savukārt eh, banku eh, grupu, kuras neuzraudzīs šī institūcija. Nu, tā kā tas var radīt dažādas seks nākotnē. Tāpēc šīs te potenciālās izmaiņas ESM līgumā un eh, dalībvalsts, kuras tad varēs izmantot eh, šos, šo atbalstu un kas līdzdarboties eh, vienotajā uzraudzības mehānis, mehānismā, ir jāņem vērā arī juridiskie aspekti. Nedrīkst aizmirst arī finansēm nodrošināšanas problēmu, kas ir reāla problēma, ar ko mēs noteikti saskatsimies ja mēs sākam domāt par līdzekļu iegūšanas avotiem. Un jāsaka, ka e, šeit mums būs e, darīšana ar dažādiem kapitāliem un iespējams, ka šeit e, kapitāla avotiem un droši vien iesaistīsies arī SVF. Bet, nu, situāciju galvenās nedrīkst atstāt bez risinājuma. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Tieši tāpēc mēs pie tā strādājam un e, pētām, vai šīs nošķīrums, šī nodalīšana būs iespējama. Vai var veidot e, šo te e, instrumentu ar diviem kapitāla avotiem iemaksāto un sadarbības kapitālu. Bet es ceru, ka mēs turpināsim labu sadarbību līdz ziņojuma izstrādes beigām. Bet būtu ļoti labi, ja mēs dabūtu laiku šim ziņojumam that, uh, Danuta. As you know, we'll, we'll have to take it to the uh, next conference of committee chairs to see if... Paldies. E, tiešām parunāsim un pastīsimies, vai mēs varam tiešām saņemt apstiprinājumu pietiekam ātri. Tātad uh, mans priekšlikums sāciet strādāt. Vai nu tas būs institīvs ziņojums vai rezolūcija, tā kā būtībā, nu tā, tas pamats, ko jūs gribat teikt, tas vēl top, un tas varbūt eh, prasa diskusijas tālāks ar koordinātoriem, lai mēs arī zinātu, kas notiek ar citiem institīvas ziņojumiem, tā kā es nevaru jums dot atbildi nekavējoties un tūlīt, bet mēs uz to visu skatāmies. Nav tā tad laika grafika, kas būtu noteikts, un Bet tā kā um, jūs jau esat sākuši strādāt kopā, tad es domāju, ka jūs varat turpināt to darīt un, un cerams, ka mēs nonāksim pie kāda rezultāta. Un tad redzēsim, kas tad tur beigās no tā viss iznāks. A, a difficult circumstance, not least because of the volume of the work and the, the call. Tas, protams, ir saistīts, protams, ar darba apjomu un, un, un laiku, um, jo institīvu ziņojumu ir daudz. Nu, tik tā būtu ar šo darbu kārtības jautājumu. Tagad septītais jau darbu kārtības punkts ir vērtspapīra norēķina Eiropas Savienībā centrālajā vērtspapīra depozitārī. Mēs gandrīz esam paspējuši laikā, eh, lai, tātad uz 9.40, un eh, mūsu mērķis ir apspriest grozījumus un tāpēc došu vārdu referentē Kējas Vinbornē. Um. Jā, paldies priekšsarētāji, es izteikšos īsi, ņemot vērā, ka mums bija ļoti vērtīga tikšanās uh, Strasbūrā ar ēnu referentiem. Uh, esmu izdalījusi kompromisu tekstu, kas vairāk saistīta ar tehniskiem grozījumiem, un palīdzēs šim ziņojumam būt efektīvam. Un e, iz, izdalīja arī iespējamu pamatu savstarpējai vienošanās starp politiskajām grupām, kas mums varbūt būtu nepieciešams, lai nodrošinātu vienotā tirgus risinājumu. Un šis teksts tiek izdalīts, un N referenti cerams varēs izlēmt, vai tas apmierina visas politiskās grupas, un varbūt eh, tā būtu tā joma, par kuru lielākā daļa ēna referentu šodien vēlēsies izteikties, eh, ņemot vērā mūsu sanāksmu Strasbūrā pagājušajā nedēļā. Tā kā visiem mans teksts ir pieejams, tad eh, ar to es arī beigšu savu ievadu uzrunu, labprāt uzklausīšu ēna referentus pēc mūsu viedokļu apmaiņas pagājušajā nedēļā. Labi, tad šādā gadījumā pārēju tieši pie EPP Herberts Dorfmans. Tātad e, šī sadaļa mūsu sanāksmē tiek pārraidīta internetā. E, cilvēki, kas klausās mūs, nezin, kas ir jūsu izdalītajā dokumentā. E, tā vienkārši piezīme kontekstam. Herbert, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām eh, visa šī diskusija koncentrējas uz 52. pāntu saistībā ar eh, jautājumu, ar to, cik šie eh, centralizēta depozitāri varētu sniegt banku pakalpojumus. Keis Svinborn ir sagatavojis pagājušā nedēļā šo kompromisu priekšlikumu. Paldies viņai par to. Tas ir pamatā pareizajā virzienā. Manuprāt, mums ir jāveido tāds regulējums, kas jau pamatā nošķir bankas pakalpojumus no centrālā depozitārija. Un ja tiek paredzēta kādas izņēmums, uh, tad noteikti ir jābūt Eiropas līmeņa atļaujas saņemšanas mehānismam. Tātad, tātad, ja tas būtu nepieciešams apvienot šādas darbības, tad ir jābūt speciālam mehānismam, kas izskata un attiecīgi atļauj to darīt. Kas nozīmē savukārt, ka tajās dalību valstīs, kur šie banku drīzāk eh, centrāla vērtspapīra depozitārī eh, pakalpojumi būtu veicam, tad eh, būtu jāsaņem šī atļauja, iesaistot komisiju, un būtu svarīgs elements šajā atļaušanas procesā, jo tikai tādā veidā varētu nodrošināt efektīvu, neatkarīgu visu centrālo depozitāriju darbību. Ja centrālajā depozitārī tomēr izlēm dalītus modeļus izmantot, nodalot banku pakalpojumus no depozitārija, Tad es domāju, ka būtu loģiski, ja šīs bankas saņemtu banku darbību licenci. Jo, jo savādāk tam nebūtu liela jēga. Mēs, protams, turpināsim darbu pie kompromisa. Man politiskā grupa saredz labu iespēju nonākt pie regulējuma, kuru mēs varam atbalstīt. Vēl pāris vārdi eh, par pārējo dokumentu daļu. Tātad, protams, ka šeit ir daudz kas vairāk nekā tikai 52. pāns. Vesela virkne ar grozījumu priekšlikumiem ir iesniegt, kur teikt, varētu teikt, Skandināvijas eh, modelis ieteikts par centrālo depozitāri darbību. Nu, tas ir diezgan loģisks. Tātad tas ir modelis, pēc kura jau strādā daļa centrālo depozitāriju. Tur it kā nekādu uh, draudu nav tai modelī un nodrošināts tiek arī pietiekams, uh, e, pietiekams caurskatāmība. Un noslēgumā par saiknēm starp uh, e, centrālām depozitāriem un dažādām daļā, dalību valstīm, nu, nedomāju, ka Tas ir loģiski, kā komisija to ierosina, ka viss šīs saiknes starp centrālajiem depozitāriem un dalību valstīm būtu īpaši jāapstiprina. Es domāju, ka tas, tas būtu jādara tikai tādā gadījumā. Tad, tad. Eh, ja tam pastāv kāda īpaša nepieciešamība. Parastos gadījumos tas nebūtu nepieciešams. Ar to arī viss, ko es vēlējos sacīt. Paldies! Paldies sociāldemokrātiem! Antoni, lūdzu! Eh, Prezidenta. Paldies priekšsēdētājiem. Pirmkārt gribu pateikties, eh, pateikties referentei par labo sadarbību šajā dosjē. Un kā gribu paust gatavību konstruktīvi sadarboties, lai varētu panākt vienošanos pār eh, grozījumiem, lai varētu stiprināt centrālo depozitāriju lomu kā tirgus, infras, kā stu, tirgus struktūras. Un arī gribu apstiprināt, ka ir nepieciešams veidot caurskatāmu ietvaru un pilnīgi skaidri definēt atšķirības starp to, kas ir pamat un papildu pakalpojumu. Domāju, ka par depozitāriem runājot mums ir jāizlemj, vai tie ir pamat pakalpojumi bank, vai tie ir papildu pakalpojumi. Ja tie ir papildu pakalpojumi, tad tās vajadzētu nepieļaut problēmas infrastruktūru funkcionēšanā un nodrošināt to nodalīšanu un paredzēt arī pietiekamus termiņus, lai varētu operatori, kuri pašreiz darbojas, varētu pie, pielāgot un koriģēt savas funkcijas. Un tādējādi šajā līnijā mēs piedāvājam Eh, strādāt pie kompromisiem. Tāpat arī mēs vēlamies garantēt ne tikai akci, eh, dalībnieku un akcionāru tiesības, bet arī gala investoru eh, tiesības. Un piemērot esošos tehniskos regulatīvos standārtus, uh, un vēlamies, lai tiktu stiprināti caurskatāmības rekvizīti, lai tiktu noteiktas standartizētas procedūras, un arī, lai būtu atvērtas procedūras un nebūtu nekādu diskriminējošu pasākumu kā arī, lai tiktu eh, piedāvāta eh, zināma fleksibilitāte MVU sakarā. Un pagājušā nedēļā Strasbūrā mēs, eh, mums jau notika pirmais kontakts samērā konstruktīvā gaisotnē, un es ceru, ka mums izdosies arī tādā pat konstruktīvā garā strādāt līdz beigām. Paldies! Labi, paldies. Un eh, tā kā Alde eh, referents šeit nav, tad es pati izteikšos viņu vārdā. Mūsu politiskajā grupā ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Eh, kā tas vienmēr notiek, apskatot šādu veidu jautājumus. Dažkārt apspriežoties arī ir iespēja mainīt viedokli, bet apspriežoties nolēmām ka būtu jāatbalsta ideja dalīt šos pamatnorēķinu pakalpojumus. Un e, kādā komisija ierosina, un e, tāpēc mēs to svītrojām, jo pārāk plašu atbalstam nebija, pamēr. E, ņemot vērā starptautisko dep centrālo depozitāriju darbību varbūt zināms risks un eh, būtu vēl jāsaņem pierādījumi, ka tas ir, eh, ka ir efektīvi veidi, kā mazināt šos riskus. Tur būtu nepieciešams vēl vērtējums un arī pamatīgi sagatavošanās, ja mēs izvēlētos iet šādā virzienā. Tātad eh, mēs to varam paturēt prātā kā iespēju, bet nedomāju, ka ir pamatot šobrīd izvēlēties šādu opciju. Uh, Bet līdzīgi kā citi kolēģi, arī mēs vēlamies nodrošināt, ka centrālajie vecpapīra depozitāriji turpinās, ja tie turpinās e, pildīt banku norēķinu e, uzdevums un e, sniegt šādas pakalpojumus, tad viņiem ir jāatbilst stingrām prasībām, un tad vērtspapīra norēķina sistēma varēs turpināt darboties kā ierasts, un tad šādi potenciālas prasības nozīmētu ka tas attiecībā uz drīzo CRD4 regulējumu nu, būtu jānodrošina atbilstība krīzes pārvaldības direktīvai, jāpublicē kredītu un likviditātes risku dati, kā, kā to prasa pašreizējās CRD regulējums. Nē, esmu pārliecināta, ka ļaujošot 1 plus 2 modeļa eh, darbību, ņemot vērā to īpašumu tiesības, nu, ka tas būtu tas labākais risinājums. Tā tad lielākā daļa jau tāpat ir pakļaut riskam vienā vai citā veidā, un tas nebūtu nenozīmē, ka šādu modeli mēs nonāksim labākā situācijā, bet Man interesētu simetriski risinājumi, kur centrālajie vecpapīra depozitāri var kļūt par tādu ierobežos darbības bankām. Varbūt tas tās teorētisks modelis pagaidām, bet es domāju, ka mums vajadzētu censties šāda veida simetriju meklēt, jo tas nekādā veidā nav diskriminējoši. Ne, ne, nedrīkst būt, protams, viss eh, vienveidīgi, tas būtu diskriminējoši. Caurskatāmība eh, noteikti palīdzētu situāciju uzlabot. Tad par septīto pāntu un norēķinu disciplīnu. Ir svarīgi, lai jaunajā režīmā būtu uh, eh, pietiekama uh, eh, disciplīna, elastīgums nodrošināts. Protams, ka jā, jādod iespēja maziem vidiem uzņēmēm izmantot kapitāla tirgus. Uh, bet tas, eh, protams, saistīts ar lielu risku, iegādājoties vērtspapīrs un šādu būtu tiešām nevēlami, ja mēs uh, rosinātu mazajiem vidiem uzņēmiem eh, neizmantot kapitāla tirgus. Katrā ziņā ir jāatbrīvo mazāk likvīdi uh, Ehm, vērtspapīri no obligāta to pirkuma pienākuma. Katrā ziņā mums ir jācenšas nodrošināt un veicināt likviditāte. Tātad par eh, MVU vērtspapīriem un mazāk likvīdiem vērtspapīriem tie, protams, atrodas atšķirīgos uh, savu eh, derīgumu termiņu posmos. Mums jābūt eh, realistiskiem attiecībā uz tiem tirgiem un to situāciju, kādā tie atrodas. Un mums nevajadzētu tos pārcelt no caurskatāmiem tirgiem uz mazāk caurskatāmām eh, opcijām. Tad, manuprāt, ir loģiski sniegt atbalstu vienam no šiem režīmiem un attiecīgi liekt to citiem režīmiem. Līdz ar to ir nepieciešams kaut ko darīt ar mazāk likvīdiem instrumentiem. Tad par centrālu vecpapīru depozitāriem ar um, par 44, 8 un 52, 8, eh, kurā tad ir noteikti vēlme veidot vienots tirgu un caurskatām tirgu pēcpārdošanas pakalpojumiem un katrā ziņā netiek mēģināts mazināt konkurētspēju citiem tirgus segmentiem. Un ja tiek no, noteikti arī nepieciešamība atskaitīties komisijai. Mēs nevaram ieviest eh, normas, kas var atstāt negatīvu ietekmu uz vienoto tirgu un kropļot tirgus situāciju, jo tādā gadījumā tas eh, radītu sistēmiskāku infrastruktūras uh, un arī problēmas ar nodokļu maksātāju garantijām, kas būtu pilnīgi pretējā virzienā no tā, ko mēs vēlamies. Un, ja tas tā veidojas, tad mēs gribētu, lai komisija iejauktos un nāk lajā arī jaunu likumdošanas priekšlikumu 3. trešais pāns tālāk, kur centrālajā vērtspapīra depozitārī ir iesaistīti arī vērtspapīra aizdošanas darījumos varbūt kompetentām iestādām, EBA, ESMA un citiem. Es saprotu, ka tur diezgan daudz šobrīd tiek runāts saistībā ar ECB. Un ja šī informācija būtu e, salīdzinājumi viegli pieejama, tas varētu būt labs risinājums, e, kā nodrošināt šo uh, efektīvo funkcionēšanu. Un, jo šie depozitāri līdzās kompetentajām iestādēm varētu arī palīdzēt eh, no, eh, izstrādāt kopīgos standārtus eh, aizdošanas operācijām. Mēs vēlamies, kā tas otrajā pantā noteikts, veicināt to, ka šie depozitāri pieturas pie atvērtām procedūrām samazinot e, šķēršļus e, citu dalībnieku iesaistēju. Nu, tas, es domāju, būtu e, īsumā viss šobrīd. Paldies referentei. Man jāatvainojās, ka man tas attālināti ir jādara šis darbs, jo pati esmu spiest piedalīties trialogos citur. Paldies par sapratni. Nu, tālāk, Žans Pols, tālāk zaļajiem, lūdzu. Merci, madame la, la présidente. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu referentei sacīt, ka pateicoties viņas darbam, mēs domājams esam uz pareizā ceļa, lai panāktu apmierinošu vienošanos. Mēs kopumā piekrītam E, lielos vilcienos ziņojumam, bet ir viens elements, kurš uz šobrīd nav nebūtisks, un ir runa par 52. pantu šeit un par to, kā skaidrā, saprotamā un efektīvā veidā nodalīt Eh, reglamenta aktivitātes, no banku aktivitātēm, lai no nu, izvairītos no tā, ka banku sektora riski tiek pārcelt uz depozitāriju sektoru. Kādu barjeru šeit varētu uzcelt, lai nenotiktu šā, šī, šī inficēšanās, kura ir, cik kā mēs zinām, iespējama un katastrofāla. Svinbernes kundze, mums. Um, Eh, likās, ka piedāvā necaurlaidīgu sienu, jeb citiem vārdiem sakot skaidru aktivitāšu nodalīšanu, bet šobrīd piedāvātais kompromiss mūsuprāt ir vēl neskaidrs, divdomīgs un atsevišķos gadījumos um, pastāv iespēja, ka nenodalītas struktūras ir uh, līdzās uh, nodalītām struktūrām, un tas varētu um, viest tādas eh, nevajadzīgas plūsmas. Es domāju, ka vajadzētu pieturēties pie stingra nodalīšanas principa pil abām aktivitātēm. No vienas puses reglamenta aktivitātes, no otras puses eh, iespēju iegūt ierobežotas bank bankas licenci. Un tad kad šis princips ir iestrādāts, tad mērķi var koriģēt, un tas var būt savietojams ar kādu pārejas laiku uz diviem, trim gadiem, un varētu paredzēt pagaidu atkāpes, lai dotu iespēju pielāgoties šai nozarei jaunajiem nosacījumiem. Īsumā mūsu nostāja ir samērā vienkārša stingrība par nodalīšanas principiem, elastība un pragmatisms par e, piemērošanu laikā. Paldies! Thank you very much. Uh, I don't... Jā, paldies. Nu, goe pārstāv šeit nav klāt. Ejam tālāk. Saries un Marijan Taisen vēlas izteikties. Vēl kāds? Nē, tad Sārī lūdzu. Paldies! Paldies uh, referentei par uh, labu darbu. Es arī uzskatu, ka tikai uh, šādi modeļi būtu vienlīdzīgi. Tiešais modelis ir daudz efektīvāks un piekrītu uh, tautas partijas kolēģim Dorfmanam, kurš uh, norādīja, ka šis modelis ir caurskatāmāks. Tā tas arī ir. Mums ir jāmēģina atrast efektīvākos eh, un optimālos eh, risinājums, līdz ar to savos grozījumos, grozījumu priekšlikumos centos eh, diezgan ambiciozi tos veidot. Mums ir sepa, un mums vajadzētu arī veidot vienoto Eiropas vērtspapīru zonu. Un 128. grozījumā. Es runāju, es runāju par integrēto tirgu vērtspapīriem Eiropā, kam būtu jābūt kā mērķim, lai vienotais tirgus efektīvi darbotos. Un ja tas būtu mums kā mērķis, tad mums ir nepieciešams runāt arī par kopīgiem standartiem un savstarpēju savietojumību. Un visiem dalībniekiem būtu jāizmanto kopīgus standartus, kā tas ir sepā un visiem dalībniekiem jābūt tādā veidā saistītiem, lai varētu iegādāties un pārdot vērtspapīriem citās Eiropas Savienības dalību valstīs kā savējā valstī. Un investoram jābūt uh, pietiekams, uh, lai izmantotu vienu Eh, klientu, eh, kur, kur vārdā tad iegādāties eh, vērtspapīrs jebkurā es dalību valstī. Pēc 13. gada tam būtu jāsamazinās līdz vienai darba dienai. Pēc 20. gada norēķinam būtu jā, jānotiek tajā pašā dienā, kad notiek pārdošanas darījums. Tātad tuvojoties reāla laika darījumam norēķinam. Uh, Tā, tādēļ mēs ietaupītu lo, ļoti liels līdzekļus un palielinātu caurskatāmību. To es arī vēlējos uz saviem grozījumiem panākt. Tā kā vēlreiz paldies referentei un uh, auglīgu sadarbību turpmāk vēlot. Paldies tālāk, Marijāna. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti īsi izteikšos. Eh, gribu runāt par vienu priekšlikumu, kas ir bankas pakalpojumu sadalīšana, citiem vārdiem sakot, 2 plus 2 modelis. Un es eh, atbalstu jūsu viedokli šajā sakarā. Es jums eh, piekrītu un domāju, ka nav nekādu iemeslu, kāpēc 2 plus 2 varētu būt vienīgā iespēja. Es domāju, abas iespējas var līdzās pastāvēt, 1 plus 2 var palikt, un, ja kāds grib izvēlēties 2 plus 2, tad var izvēlēties arī šo iespēju, bet abas, abām iespējām būtu jāpastāv. Tāpat tās abas tiktu pakļautas um, stingriem uzraudzības noteikumiem, un tādā veidā mēs izveidotu vienotus spēles noteikumus. Es piekrītu komisijas priekšlikumam, eh, ar kuru būtu mazāk riska un vairāk konkurētspējas, un sistēma varētu attīstīties. Tie ir iemesli, kas varētu nodrošināt Eh, labāku konkurētspēju, bet jautājums ir, kādā veidā mēs to varam sasniegt. Un šajā sakarā esmu iesniegusi grozījumu. Es domāju, ka jādod iespēja darboties paralēli abiem modeļiem un nedomāju, ka vajadzētu obligāti palikt tikai vienam. Paldies! Pa Vai komisija grib izteikties? Dženifer, lūdzu, paldies. Es izteikšu dažas vispārīgas piezīmes, balstoties uz dzirdētajiem komentāriem. Pirmkārt, uz banku un CSD pakalpojumu nodalīšanu. Nebūs nekāds pārsteigums jums, bet eh, mēs uzskatām, ka pirmkārt ir drošība pirmajā vietā un tas pats attiec uz modeli. Taisens kundzes komentārs par abām sistēmām paralēli. Šeit mēs drīzāk gribētu domāt uh, par sistēmu, kur nodalītais modelis ir noteikums un integrētais modelis ir drīzākā izņēmums, jo mūsuprāt segregāts, ja nodalīts modelis ir ar vairākām priekšrocībām. Tālāk pārējot pie jūsu pašu komentāriem, priekšsēdētāji. Some... Iepirkuma periodiem Un runājot par vairāk ēnu referentu piedāvātiem grozījumiem, mēs eh, augsti novērtējam vajadzību pēc elastīguma šajos jautājumus, tomēr regulējot konkrētus eh, izņēmumus var būt sarežģīti un vajag eh, un arī sarežģīt šos izņēmumus precīzi iestrādāt likumdošanā. Nu, tomēr mēs skatījām dažādas domas par to, kā virzīt darbu tālāk un par to, kādas varētu būt opcijas eh, aizskavēt iepirkuma periodus atsevišķiem produktīviem, piemēram, eh, opcija saņēmējai pusē, saņemošajai pusē lemt par katrā, katru konkrēto gadījumu. Tālāk daži komentāri par, piemēram, ziemeļu modeli, jeb Skandināvijas modeli un tiešā holdinga modeli. Es domāju, ka daudzi pieminētie jautājumi šeit ir ļoti nozīmīgi, tomēr gribētu vērst looking... uzmanību uz to, ka mēs šobrīd skatām eh, vērtspapīru likumdošanas. So case case un šie gadījumi mums ir jāskata pa katram kontre, konkrētam gadījumam, lai varētu izlemt, kāda pieeja katrā gadījumā ir vis, eh, vispiemērotākā vērtspapīra likumā un citur. Un tas bū, varētu tikt pabeigts uz eh, nākošā gada pavasāri. Es tam ticēšu, kad es to redzēšu. Paldies, turpina priekšsēdētāja. Un Keija dodu vārdu atkal tev. Jā, paldies, uzklausīju jūs komentārus, izskatot komisiju. Un acīm redzot, ir jānotāk eh, pie secinājuma, ka depozitāriju bankas apvienošanai ir jābūt izņēmumam, nevis likumsakarībai. Jautājums par tiem, kas šobrīd darbojas saskaņā šo apvienoto modeli, vai būtu viņiem jāļauj turpināt eh, eh, šādi darboties, vai arī eh, rosināt, lai viņi pakāpeniski šo modeli nomainītu. Nu, acīm redzot, ka tālāk mēs par to visu runāsim pēc jaunā gada, turpināsim pie tā viss strādāt šī diskusija būs ļoti būtiska, ņemot vērā to, ka komisija uzskata, ka ir pozitīvās iezīmes eh, tieši atdalīšanas modelī. Eh, tad ir varbūt jāpaskatās, kādas ir politisko grupu pozīcijas, kā domā zaļie, kā domā EPP, un jāstāsta, kur mēs varam rast kādu kopēju viedokli. Un, eh, protams, vispirms eh, runājot par uh, norēķinu disciplīnu, tad grozījumi, kurus es iesniedzu savā ziņojumā, un buy-in priekšlikumi, nu, uh, tie uh, tā tad nav gatavs modelis, bet tie priekšlikumi, uh, kas uh, varbūt uh, nāk par labu mm, mazāk likvīdu aktīvu turētājiem un atvieglo um, procesu. Uh, Nu, tā kā tas būtu jāpiemēro tātad vairumam, eh, šī likumdošana vispār būtu jātiecina uz vairumu vērtspapīru, kas cirkulē Eiropas Savienībā, nevis tikai uz eh, kaut kādām atsevišķām grupām. Lai sistēma darbotos efektīvāk visā Eiropas Savienībā. 28. pāns sakarā es gribētu teikt, ka šeit varētu piekrist sārai, taču, lai varētu to realizēt, mums ir vajadzīga cita likumdošana, kuras pagaidām nav. Tātad vērtspapīra likumdošana, tā kā mēs jau esam lūguši, lai tas beidzot ierauga dienas gaismu. Tas laik tiek atlikts, atlikts, atlikts. Tad um, šī te vērtspapīra likumdošana atrisinās virkni jautājumu. Un es domāju, ka mūsu tekstā mēs atrisināsim eh, juridiskās eh, nesaskaņas, kas pagaidām vēl pastāv, bet ir jāspēr šie pirmie soļi, lai mums būtu vienotais tirgus, lai mums būtu noreķina disciplīna. Es nezinu, kā ar tiem akronīmiem, ko mēs lietojam, bet varbūt mēs varbūt atradīsim kādu citu, bet eh, ne jau tas ir būtiski. Tā kā dokuments ir tehnisks, ir daudz virk, e, jomu, kur e, mēs varēsim vienoties politisko grupu starpā. Un arī e, tiem, kas nav ēna referenti, bet kurus interesē šis dokuments, jūs vēlaties saņemt visus dokumentus un kaut kādu iemeslu dēļ tos nesaņemat, lūdzu kontaktēties ar manu biroju un jūs noteikti tos saņemsiet. Šeit nekās slepens nenotiek. Uh, viss ir publiski pieejams, un ja visi, vai ja kāds gatavs uh, palīdzēt mums mūsu darbā, tad lūdzu, esat laipni aicināti. Ar to es arī beigšu. Mums ir jāpēta virkne dokumentu. Mēs to sākām darīt tikai pagājušajā nedēļā, un pēc jaunā gada mēs, es ceru, pavirzīsimies ievērojami uz priekšu. Un tieši runājot par banku pakalpojumiem, ko sniedz depozitārī, nu lūk, to, šis ir tas svarīgākais jautājums, par kuru ir jāvienojas. Un ja mēs pie tā varēsim kopā strādāt, lai izveidot, lai izveidot tādu konkurētspējīgu sistēmu visā Eiropas Savienībā, tad mēs būsim strādājuši visu to interesēs, kas investē. Uh, Paldies, Keija. Plānots 21. janvārī balsot komitejā nākamgad. Un maija plenāra sēdē. Un līdz tam tātad mums būs daudz laika visiem trialogiem, kas jānotur. Nu, paldies Dievam, ka tā es varu piekrist tev, ka. Mm, jātur roku uz pulsu ar visām šīm lietām. Varbūt vajadzētu e, tiešām sagaidīt e, vērtspapīru likumu, bet, nu, paldies, ka to pieminēji. Tālāk ir e, balsošana, kas ir paredzēta no 10.30, tā kā mums ir pārtraukums līdz 10.30. Paldies!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

ka mm, tagad eh, uz vēlāku eh, laiku atliktie priekšsēdētāji paziņojumi izskanēs. Pirmkārt, pār deleģētajiem aktiem. Vai jūs varētu mazliet klusāk? Lūdzu, esiet mazliet eh, klusāki zālē, jo mēs nesāksim balsot, kamēr nebūs uh, iestājies klusums. Yeah. Okay. Right. First of all, the, the commission is due to adopt. Komisija drīzumā pieņems deleģētos aktus pār eh, tehniskiem standārtiem, kas bija iesniegts septembra beigās eh, Un mēs domājam, komisija pieņems deleģētos aktus 19. decembrī bez izmaiņām projektā. Parlamentam ir viena mēneša izpētes periods un deleģētā akta pieņemšana komisijā pirms ziemas eh, pārtraukuma apgrūtina parlamentam eh, mēneša izskatīšanas iespējas. Tāpēc no komitejas es gribētu pieprasīt uz mēnesi pagarināt šo izpētes periodu, kā to pieļauj attiecīgie noteikumi. Bez tam komisija nav atbildējusi komentāriem no ekon komitejas par tehniskajiem standartiem kas tika iesniegti oktobra vidū, ne arī uz eh, referents, eh, referenta Wernera Langena novembrī rakstīto vēstuli. Aicinu komisiju maksimāli drīz sniegt atbildi, lai parlaments varētu to ņemt vērā savā izpētes procedūrā un arī ņemot vērā to, ka praktiski viss izpētes periods iekrīt ziemas brīvlaikā mums vajadzētu mazliet elastīgāk izturēties pret atvēlētiem termiņiem, lai mēs paši sev neapgrūtinātu dzīvi. Vajadzētu apzināties arī, ka lietas norit gada ciklā un dažos e, gadījumos, kad jāskata MIFI, CRD un citi jautājumi, kas ir nopietni dosie, mums šāds eh, izskatīšanas laiks ir nepieciešams. Tālāk par kapitāla eh, prasību direktīvu. Mums eh, pagājušajā nedēļā Strasbūrā notika otrdienā, ceturtdienā divi politiskie dialogi, kas attiec uz dažiem būtiskiem jautājumiem, kā makro uzraudzības fleksibilitāte un vēl citi jautājumi - papildes, vidutāju pilnvaras, likviditātes, atlīdzības un citi jautājumi tomēr vairāki darba kārtības jautājumi netika izskatīti, bet daži no tiem var tikt skatīti divpusējās sanāksmēs trešdienā. Paužu nožēlu, ka aktualizēti dokumenti nav bijuši pieejami, man arī manā rīcībā to nav, un es ceru, ka konsolidētais teksts nostājai tiks sagatavots un izdalīts visiem lai deputāti varētu saņemt šo informāciju. Un tāpat par diviem jautājumiem gribu, divām lietām gribu jautāt komitejai par sociāliem, sociālā fondu mēs bijām jau tuvu vienošanās panākšanai, bet es zinu, ka pagājušā nedēļā par ab, abiem jautājumiem riska kapitāla fondi un uh, so under... tika panākta vienošanās un ceru, ka mēs šos jautājumus varēsim drīz atrisināt, bet gribētu tomēr dot vārdu referentiem Sil Silviju vai tu vēlies kaut ko pateikt šajā sakarā. Bet, ja kāds iebilst, tad balsojums būs plenārsēdē vai nu februārī vai martā, atkarībā no tā, kā padomas un parlamenta lingvisti pabeidz darbu pie šiem jautājumiem. Ja neviens neiebilst, tad mēs turpinām mēs atkal atgriežamies pie kredītreitinga aģentūrām. Trīs vienošanās panākt novembrī, un es, Leonardo, vai tu vēlējies izteikties? Eh, priekšsēdētāji apstiprināt tikai gribēju, ka mēs esam panākuši vienošanos, darbs bija visai piesātināts, jo sākotnējais nostājs bija visai tālas ar padomu un gribu pateikties ēnu referentiem. Patiesībā viņu e, devums bija ļoti būtisks šajās sarunās. Protams, Strasbūrā e, janvāra plenārsēdē mums vēl tas būs jāpārunā. Tāpat arī vakar jau es varēju E, tiekoties e, ar Kipras ministru paust savu viedokli. Paldies! Ja komisija neiebilst, tad teksts tiks skatīts janvāra plenārsēdē, vai kāds iebilst, neiebilst, un visbeidzot, nacionāli reģionāli norēķini decembrī vienošanās ir panākt ar padomu par visiem palikušiem jautājumiem, kas attiecas uz nacionālajiem un reģionālajiem e, norēķiniem. Tas palīdz e, stiprināt cešpaku un pēdējās sarunas notika saskaņā ar paredzēto procedūru. Esmu referente komitejas vārdā, jo neviens cits negribēja šo darbu uzņemties, un atkal ar jums konsultējos šajā sakarā. Gribu sacīt, ka šī darba gaitā mēs konstatējām, ka vēl aizvien ir atsevišķi jautājumi, kuros mums ir jāizdara spiediens, mums ir jāizlem, vai te būtu jāgatavo vai nu paši iniciatīvas ziņojums vai e, rezolūcija, bet tie būtu nākošie soļi, jo statistika ir ļoti svarīga. Tāpat arī es gribu pateikties parlamentiem, parlamenta juristiem, lingvistiem tāpēc, ka šeit bija tūkstošiem lapu un bez viņu palīdzības ar, mēs nebūtu spējuši tekstu apstrādāt. Viņiem būs atkal jāiet šiem darbam cauri, pirms teksts tiek likts uz balsošanu. Man vēl nav pagaidām skaidrības par konkrētiem grafikiem, bet vai kāds iebilst eh, pret tā likšanu uz balsojumu plenārsēdē iebildumu? Nav. Un tagad mēs varam ķerties pie Filipa de Bakera ziņojuma par finansējumu piemības uzlabošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Nē, vispirms mēs ņemsim ciklūnas ziņojumu par Eiropas statistiku. Vai viss ir gatavi? Report, right. Labi,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 Beidzām balsot, jā, nu tā tad rezultāts ir redzams uz ekrāna. Iekārta ja darbojas 41. grozījums par pret atturs pieņemts. Kompromisā par pret atturs pieņemts. Kompromiss B par pret. Neatvainojos, saka, priekšsēdētāji divās daļās. Pirmā daļa par, par, pret, atturas pieņēmts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīt otrā daļa. 48. grozījums par, pret, atturas noraidīts, kompromiss C par, pret, atturas pieņemts grozījums 52 par pret atturas pieņemts, kompromiss D par pret atturas pieņemts, grozījums 55 par pret atturas šķiet, ka pieņemts. Pārbaudam, ja vēlaties, pārbaudam elektroniski 55. grozījumu. Izrādās, ka noraidīts 17 pār 20 pret. Kompromisē divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Kompromiss F par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. 62. grozījums par pret. Atturs šķiet, ka pieņems, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. 62. grozījums Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 20 pār 16 pret. Kompromiss H divās, ne trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa ar mutisko grozījumu Nešķiet, ka tā nav īstā vieta, saka priekšsēdētāji. Edvard, vai vēlējies izteikties par mutisko grozījumu? Mutiskais grozījums attiec uz otro daļu, ko vēlamies mainīt. Ar uh, ciešu uh, uzraudzību no dalību valstu parlamentu puses. Lūk, tas ir teksts, ko mēs piedāvājam ievietot. Okay. Ne, eh, to dehomeste, you agreed, eh, Mrs. Krācas kundze, jā, jā, neko nevēlējos teikt, atbild Krācas kundze, mēs esam vienojušies. Tātad nav iebildumu pret šo mutisko grozījumu. Labi, tad balsojam uh, kopā ar mutisko grozījumu otro daļu par pret atturs pieņemts. Trešā daļa par pret atturs pieņemts.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 pret atturas pieņemts, bet liekas, ka jāpārbauda. 71. grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par pret Pieņemts. 74 par pret atturas pieņemts. Pārbaudām elektroniski 74. grozījumu. Beidzam balsot pieņēmums 21 par 17 pret. Kompromiss I par pret atturas pieņemts, 78. grozījums par pret atturas pieņemts, 79. par pret atturas pieņemts, 80. par pret atturas pieņemts, 12 par pret atturas pieņemts, 81 par pret atturas pieņemts, 13 par pret atturas pieņemts noraidīts. Pārbaudam 13. grozījumu. Pieņemts 20 pār 19 pret. J kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss kā par pret atturas pieņemts. Kompromiss L par pirmo daļu pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums A apsvēruma 8a punktam par pret atturas pieņemts. 25. grozījums par pret aturs pieņemts, kompromiss M par pret aturs pieņemts,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 Eh, bija arī mutiskais grozījums par kompromisu N. Mēs aizvietojam vārdu harmonized ar unified. Tātad kopā, tātad ar vārdu unified par pret atturas Tātad nav iebildumu pret mutisko grozījumu, ja mēs lietojam unified, harmonized vietā. Ak, jūs tā negribat, jā? Ja? Nu, tad harmonizēts vai apvienots. Tātad jūsu tekstā ir unified, un tagad tas tiek mainīts ar harmonized. Kā tad īsti? Right. So, with harmonized, although... Nē, tad ar harmonized. Saka priekšsēdētāji par pret atturas pieņemts. Amendment 3. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss O par pret pret atturas pieņemts. Grozījums 4 par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. 5. atkarīja 39 par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par tekstu kopā ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši, beidzam balsot. 38 pār, viens atturējies, neviens nav pret. Tālāk par normatīvo rezolūciju. Viss nav balsojuši, beidzam balsot. 58 pār 0 pret 1 atturējies. Sofija, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms mēs turpinām par, eh, par lēmumu, lai tas stātos spēkā saskaņā ar pirmā uh, lasījuma vienošanos. Es atbalstu referentu sarunās, bet es vēlētos sacīt to, ko teicu iepriekšējās reizēs. Mans viedoklis. Eh, man šķiet, ka šeit nav tāda pilnīgi skaidra sasaiste ar atsevišķiem elementiem. Tas ir sava veida spagetī, kur visādu iestāžu parlamentu, banku, revīzijas palātu. Mm, Uh, un, un, un, un citu iestāžu pārstāvi spēlē kaut kādas lomas, bet īstas skaidrības šeit nav. Es jau to sacīju debatēs pagājušajā reizē un lūdzu referentu pārliecināties, lai sarunu rezultāts būtu tāds saskaņotāks un skaidrāks sabalansētāks. Tas būtu demokrātijas interesēs, lai mēs zinātu, kurš kuru pārauga un uzrauga, un kas un kurš paliek neatkarīgs. Pilip, Sofija, es varu zināmā mērā piekrist, bet gribu norādīt, ka vai nu, mēs esam spagetī vai kanelonī, bet galvenais to visu ir pārliet ar labu mērci, un tad tas beigās būs baudāms. Okay, so, um, this is the uh, first... E- Jā, nu labi, šis ir pirmais. Uh, teksts, ko mēs pieņemam saskaņā ar 70. Uh, eh, reglamentu pantu, bet mums būs arī sārunas pēc balsojuma. Un vairumam ekon ir jānobalso par. Tātad būtu vajadzīgs 25 pozitīv, pozitīvām balsī. Mandāts ir parastais, respektīvi ziņojums. Uh, un sārunu komanda, kas ir priekšsēdētājs referents un ēnu referenti, vai arī e, vīca priekšsēdētājs, kas pārstāv priekšsēdētāju, kas varbūt arī referents. Tātad balsojam par eh, sarunu sākšanu, par eh, vienošanos pirmajā lasījumā balstoties uz ziņojumu un sarunu eh, komandu. Tātad visi nobalsojam, beidzam balsot. Mums ir 38 par, viens pret, neviens nav atturējies. Līdz ar to mēs sāksim sarunas par vienošanos pirmajā lasījumā. Labi, Tālāk turpinam ar nākamo ziņojumu finansējumu pieejamību uzlabošanu maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas ir eh, D. Pakera ziņojums, un man ir mans balsošanas saraksts. Nezinu, sekretariāts nav gatavs, es esmu gatava. Par pretaturas pieņemts, 22. par pretaturas pieņemts, kompromiss A par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Kompromiss BB eh, par. BB kompromiss par pret atturas pieņemts. 33. grozījums par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas pieņemts. C kompromiss un mutiskais grozījums, ko pieprasa tautas partija, iz, uzsver vietējās banku sistēmas nozīmi par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pretaturas pieņem, 42. par pretaturas noraidīts, 43. par pretaturas noraidīts, 44. par pretaturas noraidīts, 46. par pretaturas noraidīts atturas pieņemts, 47. par, pret atturas noraidīts, 48. par, pret atturas pieņemts, pārbaudām, 48. pārbaudām elektroniski. Šķiet, ka īkšķi rāda pretējos virzienos tagad. Yeah, well, I think there was some, uh, you know, going on. Um, right, original. Sākotnējs teksts. Otrais virsraksts par pretatturas pieņemts. D kompromiss par pretatturas pieņemts. 52. par pretatturas noraidīts. E kompromiss Divās daļās. Pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts. F kompromiss par, pret atturas pieņemts. FF kompromiss par pretaturas pieņemts. Trešais virsraksts sākotnējs teksts par pretaturas pieņemts. G kompromiss par pretaturas pieņemts, 69. par pretaturas noraidīts. Sākotnējs teksts par pretaturas pieņemts, 70. par pretaturas pieņemts, 71. par pretaturas noraidīts, 72. par pretaturas pieņemts, 4. virsraksts par pretaturas pieņemts, H kompromiss par pretaturas pieņemts, 74. par pretaturas pieņemts, 79 par pretatturas pieņemts, I kompromiss par pretatturas pieņemts, 12. punkts par pretatturas pieņemts, J kompromiss par pretatturas pieņemts, 91. par pretatturas pieņemts, K kompromiss par pretatturas pieņemts,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 MM kompromiss pārpretaturas pieņemts, N kompromiss pārpretaturas pieņemts, 107. pārpretaturas noraidīts. Sākotnējs teksts 20. punkts par mirklīti. Divdesmitais punkts par pret atturas pieņemts. Sastais virsraksts par pret atturas pieņemts. 109. par pret atturas noraidīts. 111. par pret atturas noraidīts. Sākotnējs teksts 21. par pret atturas pieņemts. 113. par pretaturas pieņemts, 114. par pretaturas noraidīts, 115. par pretaturas pieņemts, 116. divās daļās, pirmā daļa par pretaturas pieņemts, pārbaudīsim. jo nebija skaidrs. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 117 par, pret, atturas, noraidīts. 118 par, pret, atturas, noraidīts.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 pret apturas noraidīts. 127. par pret atturas pārbaudām 127. Beidzam balsot. Pieņemts. 102.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 Pārbaudām 132. šķiet, ka tautas partija ir pati par sevi. Beidzam. Pieņemts. 135. par pret atturas eh, noraidīts. 136. par pret atturas noraidīts. P kompromiss par pret pret atturas pieņemts, 140. kas ir apsvērums par pret pārbaudām 140. Beidzam balsot atkrīt. Citējums viens. Favor, against, abstentions carried. Amendment... Pieņemts. Eh, pirmais. Pieņemts. Otrais par pret atturas. Vai mēs varam balsot blokā, izņemot ceturto citējumu, jeb atsauci? Blokā izņemot ceturto par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Mēs esam pabeiguši citēģumus Q kompromiss atprāt pret atturas pieņemts. Against abstentions. That... Apsvērums Amendment 11 in favor. 11. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. A, R kompromiss par pret atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. C apsvērums par pretaturas pieņemts, 18. par pretaturas pieņemts, 19. par pretaturas noraidīts, 20. par pretaturas pieņemts, 21. par pretaturas noraidīts. Eh, otrais nodarbinātības par pretaturas pieņemts. Devītais eh, par pretaturas pieņemts. Sešpadsmitais par pretaturas noraidīts. 24. par pret atturas pārbaudām 24. jau skaits, mūsu skaits pieaug. 19 pār 22 pret noraidīts. Imko 14 par pret atturas. Šķiet, ka pārbaudīts, e, kā, ka pieņemts, bet pārbaudām. Imko 14. Imko 14 ir balsošanā šobrīd. Vai visi ir nobalsojuši? Visi ir nobalsojuši pareizi, beidzam balsot. Pieņemts. Imko 23 par, pret atturas pieņemts. Imko 24 par, pret atturas pieņemts. Un teksts ar eh, visiem grozījumiem balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār, 1 pret, neviens nav atturējies. Paldies! I, I, I don't get to marry. Uh, pagaidiet, uh, Liam, es vēl neesmu tikus līdz Ziemassvētku novēlējumiem. See, right, so that's 40 in favor. À, labi, jūs gribat savu balsu pievienot 40 par ziņojumu balsojuši. Skaidrs, paldies. Nākamā, nākamā sanāksme 10. janvārī Patīkam jums atpūt brīvdienās, priecīgs Ziemassvētks. Filip, lūdzu, vai mums jau ir eh, skaidrs, kāds ir kalendārs trialogiem 7. janvāra nedēļā? Es šobrīd nevaru jums atbildēt, ne, nepakonsultējoties ar trialogu eh, datiem.